Okay. If members would take their seats. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. David Chasnote, do you want it? Jean-Paul, you want the floor? Jean-Paul, jūs gribētu izteikties. Priekšsēdētājs kundze. Esmu priecīgs, ka mēs strādājam šajā telpā. Libe komiteju, taču mani pārsteidz, ka neviens no Ekon komitejas uh, loceklis nav ar, ar savu kartiņu. Var sakot, nevienam Ekon komitejas loceklim nav vārdu kartīti uz galda. Vai mēs vispār trīkstam piedalīties balsošanā? Nākamajā telpā mums vajadzētu... Dot... Nelēm ir tā, ka Ekon vārdi ir blakus telpā, uz kuru mums bija paredzēts e, pēc tam doties. Un parlamentu dienas nevienmēr saprot, ka viņiem te vajadzēja dubultā vārdu kartītes. E, ASV prezidents teica, ja jau man ir divas meitas, tad es viņas mīlu abas, un tad, ja ir divas komis, komitejas, tad arī viņas tāpat vajadzētu uh, uh, vajadzētu abas mīlēt. Fransuālā neteica, ja man ir divas sievietes, es mīlu abas. Well, anyway, we're going to start because it's quarter past. Jebkurā gadījumā sāksim darbu, jo ir jau 15 minūtes pāri deviņiem, un man nav nekāda iespēja noteikt, vai ir pietiekami daudz deputātu klāt, lai notiktu balsojums. Lūdzu. Esmu pietiekami ilgi nogaidījusi, līdz deputāti senāks zālē. Vispirms mums vajadzētu pieņemt darba kārtības projektu. Neredzu, ka kāds iebilstu vai gribētu kaut ko mainīt, tāpēc uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Darba kārtībā mums ir paredzēts balsojums, un varbūt jūs varētu tagad ielikt savas balsošanas kartes iekārtās, un mēs varētu noturēt izmēģinājumu balsojumu. Okay, we have technical nu, saskaramies ar tehniskām problēmām. Nav nekāds pārsteigums šajā zālē tā mēdz notikt. Mm, es šo zāli ienīstu. No, actually. Oh, can I take this machine here? Oh, you, can you operate the machine? Can you operate the machine? Can, yeah, can... Okay, well at the moment it's telling us. Pašlaik mēs redzam, ka Mums ir par daudz četru alde deputātu. Tā nevarētu būt taisnība. Mums īstenībā nav pat vispār klāt četru alde deputātu. Aldi, Kurš ir no Aldes šeit zālē? Right. Nu, noteikti kaut kas nav kārtībā. Mums ir eh, tikai četri deputāti no Aldes ekonu komitejā. Šķiet, ka mēs nevarēsim elektroniski balsot. Bet viss ir nepareizi. Te ir teiks, ka mums ir par daudz četru audu deputātu, un īsnībā zālē tikai ir četri audu deputāti. Tātad tas nedarbojas. We've only got five in the room, so it's wrong. Zālē ir tikai pieci deputāti, tātad tas ir nepareizi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 It's now telling me we have a committee entirely composed of ALDI. Ja tagad neparādīsies, ka komitejā ir tikai un vienīgi ALDE deputāti, tad varbūt viss būs kārtībā. 61 karte ir iekārtās, 53 ir nospiestas. 54, 61 kārta iekārtā, 57 nospiestas, 58. 59, apmēram 61. Vēl diviem ir jānospiež podziņas. Divas uh, kartes, kas ir iekārtās, netiek reģistrētas. Iespējams, ka uh, kādā vietā vienkārši nav deputātu klāt, bet tas man vienmēr uztrauc, ka tā notiek. Varbūt tā ir jūsējā. Labi. Tātad vispirms 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Jurī, eh, tagad 12. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 13. kurš par pret atturas pieņemts. 65. kurš par pret atturas pieņemts. 66. kurš par pret atturas norādīts. Jurī 11. Šķiet par to ir jābalso. Jurī 11. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 14. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 14. grozījumu. Pieņemts 33 pret 26. 67. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņems. 15. grozījums, kurš par, pret, ar mutisku grozījumu. Bet tātad mutisks grozījums ir paredzēts, ka ir jāiekļauj e-nauda pēc eh, mobilā telefona. Vai visi piekrīt? Jā, par, pret, atturas, pieņemts. 68. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 69. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 16. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim 16. Uh, and that's carried 30. Pieņems 31 pret 27. 17. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. A kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 73. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. Jurī 13. ir identisks. 20. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jāpārbauda, ja jūs tā vēlties. Trīsdesmit seši pret divdesmit četri pieņemts. Septiņdesmit sestais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Mm Pārbaudīsim, bet manuprāt tas ir pieņemts. Trīsdesmit pieci pret <clears throat> divdesmit trīs. Septiņdesmit septītais. Kurš par? Kurš par pret atturas pieņemts? 78. grozījums, kurš par? Pret. Atturas norādīts. 21. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 15. kurš par? Pret. Atturas norādīts. Jāpārbauda 15. 21 pār 31 eh, pret, tātad norādīts. 79. grozījums, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 80. ir tāds pats, vai nē? Nē. 80. grozījums, kurš par? Pret, atturas, norādīts. B kompromiss, kurš par? Pret, atturas, norādīts Pieņemts. 84. Tas ir atsaukts. 23. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astoņdesmit devītais grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. Deviņdesmitais grozījums, kurš par, pret atturas norādīts. 93. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 93. grozījumu. Pieņemts. 17. grozījums, kurš par pret atturas Noraidīts. 24. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 95. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 104. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 105. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts Noraidīts. 18. jūrī, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim jūri 18. Vēl vēl kāds balso? Pieņemts. 34 pār 25 pret. 25. grozījums, kurš par? pret atturas pieņemts. Sastais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 27. grozījums ar mutisku grozījumu. Ir jādzēš pēdējā teikuma daļā. Vai viss piekrīt mutiskajam grozījumam? Tad ar mutisko grozījumu, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 28. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 109. atkrīt, 110. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Bet pārbaudīsim, ja vēlties. Šķiet, ka tikai tāds partija bija pret. 29. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 112. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tie bija identiski. 31. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 120. kurš par? Pret atturas. Šķiet, ka šeit ir savādāka kombinācija. 120. grozījums pārbaudīsim elektroniski. Vēl viss nav balsojuši. Norādīts. Es gribētu pārbaudīt 120. Eh, grozījumu. Es gribētu vēlreiz pārbaudīt 120. grozījumu, tāpēc, ka sekretariāts to uh, noslēdza. Pirms es biju pateikusi, ka balsojums ir slēgts, un visi, manuprāt, nebija pagūši nobalsot. 120. grozījums vēlreiz pārbaudam. No, I, I... I don't know which way. I... Es īsti nesaprotu, iespējams, ka, bals, ka rezultāts būs pilnīgi pretējs. Es gribētu vienkārši izturēties godīgi. Vēl vienam cilvēkam ir iespēja balsot, pēc tam es slēgšu balsojumu. Jūs paziņojat rezultātu. Jūs paziņojat rezultātu, tātad šis temats tagad ir noslēgts. Nu jā, tāpat uh, ir norādīts. Es atvainojos. Jūs jau bijāt paziņojis rezultātu, tātad mēs nevarējām balsot, un jūs to ļoti labi zinājāt. Um, and, and please, the... Ja es neesmu pateikusi, ka balsojums ir beidzies, lūdzu nespiediet pogu vēl. 32. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 121. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. 122. kurš par pret atturas pārbaudīsim 122. Vēl diviem ir jābalso, ja jūs gribat to darīt. Beidzam balsot. Pieņemts. Tie ir identiski. Tagad 33. grozījums, pirmā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. 123. grozījums, pirmā daļa, kurš par? Pret atturas noraidīta. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. 124. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Attīstības 13. kurš par pret atturas pieņemts. 125. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Development 14, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 128. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 127. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim 127. Vēl trījiem jābalso, vēl diviem. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 128. 128. Vēl diviem jānobalso. Vēl vienam jānobalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 pret 31. 129. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 130. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 131. Kurš par? Pret atturas pieņemts. C kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. D kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 135. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 38. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 136. grozījums pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par pret atturas noraidīta. 137. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 39. kurš par pret atturas pieņemts. 138. kurš par pret pret atturas norādīts. 139. kurš par pret atturas pieņemts. 100. Nu, labi, pārbaudīsim 139. Vēl trījiem jānobalso, ja jūs grasāties to darīt. Vēl diviem, vēl vienam. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 pret 26. 140. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Sociāldemokrāti nebalso, tāpēc mums ir jāpārbauda 140. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 36 pret 26. 141. Nē, tas atkrīt. 40. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 142. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 22. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 42. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 43. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 143. kurš par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. 44. kurš pār pret atturas pieņemts. 144. kurš pār pret atturas pieņemts. 145. kurš pār pret atturas pieņemts. 45. kurš pār pret atturas pieņemts. E kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums, kurš par pret pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Trešais, kurš par pret atturas pieņemts. 48. kurš par Nē, tas atkrīt. 4. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 3. kurš par pret atturas pieņemts. 5. kurš par pret atturas pieņemts. 4. kurš par pret atturas pieņemts. 49. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 49. Pārbaudam 49. Beidzam balsot. Noraidīts. 29 pār 33 pret. 50. grozījums, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 50. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Piektais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 51. Nē, nē, tie atkrīt. 54. kurš par pret atturas noraidīts. 55. kurš par pret pārbaudīsim 55. Vēl viss nav balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 36 pret 26. 58. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 58. Šķiet, ka pieņemts. Beidzam balsot. Norādīts. 30 pār, 32 pret. Otrais grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 57. kurš par pret atturas noraidīts. 6. kurš par pret atturas pieņemts. 7. deve kurš par pret atturas noraidīts. 3. grozījums kurš par pret atturas pieņemts. 8. noraidīts. 9. 8. kurš par pret atturas noraidīts. 99, kurš par pret atturas noraidīts. 58, kurš par pret atturas pārbaudīsim 58. Vēl, par, vēl diviem jānobalso. Jauna karta parādījusies. Vēl ar vienu diviem ir jānobalso. Beidzam balsot. Norādīts. 90, kurš par pret atturas pieņemts. 60, kurš par pret atturas pieņemts. 4. jūrī, kurš par pret atturas noraidīts. 7. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 61. kurš par pret atturas pieņemts. Jūrī 5. atkrīt. Astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 62. atkrīt. 63. kurš par pret atturas pieņemts. 6. atkrīt. 7. kurš par pret atturas pieņemts. 9. kurš par pret atturas pieņemts. 64. atkrīt. 10. kurš par pret atturas pieņemts. Tagad uh, balsosim elektroniski par visu tekstu ar grozījumiem. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un 57 pār, 5 pret, 1 atturējies. Tagad elektroniskais balsojums par uh, normatīvo rezolūciju. Vai visi nobalsojuši? Vēl diviem jānobalso. Beidzam balsot. 56 par, 5 pret, 1 atturējies. Mēs nebalsosim par sarunu mandātu, jo mums ir jānogaida un uh, balsosim pēc tam kopā ar papildinošo priekšlikumu. Tad eh, tas būtu viss no ekonu komitejas puses. Did somebody, the, the rapporteur, is anybody asking for the floor? No. Vai kāds vēl, vai kāds vēl vēlas izteikties, ne?